pieņemti parastajā eh, tiesību aktu procedūrā, un arī eh, tie tiks eh, ar šī sēdes protokolu publicēti. Un tagad esmu saņēmis iesniegumu par reglamentu Štugarkungs. To ir iesniedzis. Jā, forši. Paldies, priekšsēdētāji. Es. Uh uzklausīju jūsu runu un jūs eh, koncentrējāties uz demokrātiju. Tāpēc nav saprotami, kāpēc eh, priekšsādātāja konferenci nevēlas eh, organizēt debatas par 6. aprīļa referendumu Nīderlandē. Noraidīt šādu pieteikumu ir pliķisejā Nīderlandē un tas ir necieņas apliecinājums Nīderlandes eh, iedzīvotājiem. Nākotnē būs aizvien vairāk referendumu, kas tiks organizēti, un es domāju, ka arī TTIP eh, sakarā tāds tiks organizēts drīzumā. Štugarkungs, demokrātija nozīmē arī, ka ir kaut kas vairāk nekā balsojumi priekšsēžu konferencē ar vairākumu jūsu politiskās grupas iesniegums netika atbalstīts. Šo lēmu pieņem demokrātiski leģitimēta politisko grupu vadītāji, jūs politiskās grupas vadītāji ierosinājums ir noraisīt, noraidīts. Tā tas notiek demokrātijā, tāda ir pieredze, ko mēs varam gūt demokrātijā. Un jūs tad mēģinājāt šodien vēlreiz šo jautājumu iekļaut darba kārtībā, bet eh, šis iesniegums bija laicīgi jāsagatavo. Diemžēl jūs to iesniedzāt tikai 16.41. līdz ar to bija nokavēts uh, iesniegšanas brīdis termiņš. Lūdzu, Šafhauzera kungs. Priekšsēdētāji, vakar bija atvērto durvju diena un tas deva iespēju organizēt patiesu diskusiju. Man bija tas gods eh, piedalīties. Atsevišķi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji ieradās eh, ar musulmaņu galvas eh, segām, lakatiem. Un tas man šokēja. Es vēlētos, lai nākošajā reizē atvērto durvdienā būtu uh, jāparedz, lai šādas ar musulmaņu lakatiem tērptas personas nevarētu eh, apmeklēt eh, eh, mūsu dienas, jo mums būtu jāpieturas pie mūsu laicīguma principiem, kas nepieļauj šādu uzvedību. Labi, tagad par mūsu darba plānu, kuru priekšsēžu konferences saskaņā ar 149. Eh, reglamentu punktu ir pieņems. Jums ir šī darba kārtība izdalīta, vai šodienai ir grozījumi, rītdienai arī nē. Rītdienai? Sasonikungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, šajās Eiropas svētku dienās mēs saņemam informāciju no teritorijām, kur cilvēki nedzīvo svētku noskaņām. Ja jūs uzklausītu to, kas notiek idomenī bēgļu nometnē, jūs aptvertu, ka situācija ir visai satraucoši. Ir problēma ar pārtiks produktiem, sanitārie apstākļi ir pilnīgi nepieļaujami un, manuprāt, mums ir jāpieturas pie tām vērtībām, kuras jūs pats sēdes sākuma atgādinājāt. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai parlaments nosūtītu misiju uz šo idomenī bēgļu apmetni herr kollege wir waren gerade bei der tagesordnung. godātais kolēģi mēs apspriežam darba kārtību otrdienai. Es īsti nesaprotu, kāds jūsu komentāram bija sakars ar mūsu darba kārtību. Varbūt kādā citā brīdī jūs varat paust savu viedokli. Tad trešdienai no GOE esmu saņēmis pieprasījumu par Turcijas progresu izman, izpildot vīzu liberalizācijas prasības. Tad pieprasījums ir ielikt šo jautājumu darba kārtībā ar padomes un komisijas paziņojumiem. Spinelli kundze ir lūgus vārdu, lai pamatotu šo pieprasījumu. Priekšsēdētājs, savas grupas vārdā gribētu, lai debatēs ir iekļauts jautājums par Turcijas eh, pievienošanos bezvīzu režīmam. Tas būtu trešdien pēcpusdienā, un tādā veidā mēs varētu noslēgt debats 24. Atsevišķi pamat elementi netiek eh, respektēti, tomēr komisija šādu vīzu režīmu atcelšanu piedāvā. Es domāju, ka ir jāņem vērā patiesā situācija un virzības priekš Kipras jautājumā. Turklāt šāda diskusija ir vēl jau vairāk nepieciešama pēc Erdogana piekdienas paziņojuma. E, Ankara nepārskatīs savus antiterorismu noteikumus e, vīzu režīmu dēļ. Atgādinu, ka ir cilvēki, kas ir ieslodzīti cietumā, tie ir žurnālisti, e, universitāšu pārstāvi, režīmu kritiķi. Es domāju, ka jāapzinās, kāda ir situācija un jāapzinās tas, ka vīzu režīma atcelšana ir skaidra šantāža. Turklāt Erdogans draud sabotēt vienošanos par bēgļu repatriāciju, ja vīzu režīmas netiek atcelts. Kolēģi Harmsa, lai atbalstītu šo pieprasījumu, arī lūgus vārdu Mūsu politiskā grupa atbalsta goja kolēģis uh, ieteikumu, ņemot vērā pēdējo dienu notikumus Davutoglu atkāpšanās dēļ un e, Džana Dindara uh, notiesāšanas dēļ, un arī tā kā viņš ir pārciets vairākus uzbrukumus, uh, Mēs domājam, ka ir jāapspriež situācija Turcijā un Eiropas Savienībai nevajadzētu atstāt iespēju nedz Turcijā, nedz savās mājās, ka mūs var šantažēt vai ka mēs vedam pārunas ar Turciju bez priekšnosacījumiem. Paldies pret šo prasījumu. Vārdu lūdza Miculas kundze. Paldies! Tautas partijas grupa saprot, ka jautājums ļoti nopietni skara visas mūsu grupas. Protams, debatas ir vajadzīgas, bet es domāju, ka tās jāorganizē ar lielu atbildību. Komisijas paziņojums pagājušā nedēļā jāskata plašākā kontekstā un Eiropas Savienības vīzu politika skar arī Ukrainu, Gruziju, Kosovu, tur un līdzlēmumu procedūrai arī šeit ir liela nozīme. Mūsu diskusijas ir labi jāsagatavo un ir jāievēro procedūra, tāpēc es domāju, ka at attiecīgo atbildīgo komiteju pārstāvjiem ir jāstrādā ar šo jautājumu un jāsagatavo šis jautājums eh, pārunām plenārsēdē. Arī Libe šovakar varētu piegri, pievērsties šim jautājumam, bet mēs esam pret eh, šo pieprasījumu. Un tagad balsosim par šo goe. Kas ir par, lūdzu, kas ir pret? kas atturas. Šķiet, ka tomēr elektroniski jāpārbauda. Sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pār 181 balss pret 92. Līdz ar to trešdien plenāra sēde tiek pagarināta līdz 2024. sakarā ar šo jautājumu iekļaušanu. Lūdzu, Harmsas kundze. Lai nevar, nevar šeit nevajadzētu visus jaukt kopā. Runa ir arī, te, šeit ir saistība ar debatēm par, uh, ar Timermanu pie Slovāku Ungāru robežas šodien mēs dzirdējām ziņas, ka ir notikusi apšaudīšanās un es gribētu lūgt jūs informēt Timermana kungu, ka mums mēs gaidām to, ka šis jautājums, šis starpgadījums tiks pārunāts arī kad Timerman kungs ieradīsies šeit, kas šodien īsti ir noticis pie Slovākijas-Ungārijas robežas. Ok. Skaidrs. Paldies. Vairāk par darba plānu nav nekādu komentāru. Tagad sāksim kopīgās debates par kohēzijas politiku. Iljānas Iotovas ziņojums. Vispirms došu vārdu Jotovas kundzei, lūdzu.